starpniece šo jautājumu risināšanā. Nākamais runātājs Kūsa kungs. Viena minūte. Honorevole Kusa. Kus. Danke, Herr Präsident. Paldies, priekšādātāji. Mm, cienījamā ministres kundze. Kad jūs kļuvāt par ģimenes lietu ministru pirms 14 gadiem, Mana sieva un es ļoti priecājāmies. Mēs zinājām, ka jums ir septiņi bērni, jūs eh, nākat no lielas ģimenes, un tolaik mēs gaidījām savu desmito bērnu. Mēs reiķinājāmies ar to, ka jūs veidosiet labu politiku ģimenēm. Diemžēl mums nācās ļoti vilties. Un tad, kad es šodien eh, dzirdēju jūsu runu, kur jūs eh, teicāt, ka jūs vēlties veidot Eiropu balstoties uz grieķu filozofiju un uz Romas tiesībām, man šeit kaut kā trūkst. Man trūkst Eiropas eh, kristietības sakņu. Bez tā Eiropa nefunkcionēs, eh, tā vienkārši sabruks. Es domāju, ka jūs vēlties šeit veidot torni, kas kļūs par jaunu Bābeles torni. Jūs eh, ceļat namu, kas sabruks, tāpēc, ka tas ir būvēts uz smiltīm. Es ceru, ka mums no tā izdosies izvairīties. Paldies! Jaki, prēgu, minūto. Jaki, viena minūte. Paldies, priekšādātāji. Ministres kundze. Eiropas Savienība ir uzsākusi pazemojošu procedūru saskaņā ar 7. pantu pret Poliju. Kāds ir izlēmis, ka tas ir likumīgi, ka tiesneši akceptē īpašumu uh, nozakšanu, kas ir piederējuši cilvēkiem 115 gadus. Savukārt no otras puses ir pretiesiski, ka mēs um, ārstējam cilvēkus, kas slikti ietekmē mm, tiesību sistēmu. Piemēram, mēs vēršamies pret lietu piešķiršanu tiesās, balstoties uz nejaušības principu. Uh, Es vēlētos šeit eh, minēt tikai vienu piemēru. Mēs eh, mēģinam Polijā īstenot risinājumu, kas ne, neeksistē citās Eiropas valstīs, un vienmēr ir viena un tā pati atbilde - klusums. Ministres kundze, tieši tāpēc es jums jautāju, vai jūs pieliksiet punktu šai smieklīgai politiskajai rīcībai, kas balstās uz septīto pantu? Šuicas kundze. Lūdzu, Dubravka. Paldies. Fonderlainas kundze, es vēlētos jums pateikties par jūsu ievedrunu. Es vēlētos visiem vēlreiz atgādināt, ka mums bija špicēn kandidātu process, mums bija savs špicēn kandidēts Vēberkungs Diemžēl mm, daži, kas sevi uzskata par lieliem demokrātiem, sagrāva šo procesu, un tagad jūs esat nominētā kandidāte šim amatam. Es eh, tomēr priecājos, eh, ka jūs nākat no ETP ģimenes, un ETP ģimeni var uzskatīt par vienu no uzvarētājām Eiropas vēlēšanā, vēlēšanās. Otrakārt, esmu priecīga, tāpēc, ka jūs esat eh, sieviete un jūs iestājaties par dzimumu līdztiesību. Es eh, priecājos par jūsu attieksmi pret eh, pusi no Eiropas un pasaules iedzīvotājiem. Jūsu runā tomēr nedzirdēju kādu punktu, un es gribētu zināt, kāda ir jūsu attieksme pret šo jautājumu. Es zinu, ka jums ir labas attiecības ar manas valsts aizsardzības ministru, nāku no sal salīdzinoši jaunas dalību valsts, un es uzskatu, ka uh, Mums ir jānodrošina, lai Schengena zona tiktu paplašināta. Horvātija ir viena no kandidātēm, un es ceru, ka jūs pie tā piestrādāsiet. Es arī gribētu zināt vairāk par jūsu viedokli attiecībā uz Eiropas Savienības paplašināšanos Rietumbalkānu virzienā. Es priecājos, ka jūs runājāt par ekonomiku. Cilvēki, protams, nekalpo ekonomikai. Tam vajadzētu būt pilnīgi otrādi. Mēs nedrīkstētu iztērēt vairāk, nekā mēs nopelnām. Vispirms mums ir jānopelna, un pēc tam šie līdzekļi mums ir godīgi jāsadala. Jūsu zaļā politika, protams, ir jāapsveic, neskatoties uz to, vai zaļie balsos par jums vai nē. E, jūsu e, Mm, zaļās portfels ir ārkārtīgi svarīgs, jo te ir runa par mūsu un mūsu bērnu nākotni. Ja runa par migrāciju, es ceru, ka mēs turpināsim strādāt pie Āfrikas plāna. Ja es ne, nemaldos, tad šķiet Vēbera kungām bija iekļauts Āfrikas komisārs viņa vēlēšana programmā. Es uzskatu, ka mums vajadzētu iestāties par Āfriku, vienlaicīgi aizsargājot Eiropu. Uh, Es vēlētos vēlreiz jums paust savu atbalstu, un es gribētu aicināt kolēģus parlamentā atcerēties, kāpēc mēs esam šeit, un proti tas ir miers, eh, labklājība un integrācija. Nākamais runātājs. Lion. Fonderlajens kundze, sveicu jūs Eiropas pilsoņu namā. Jūs nebijāt špicen kandidāte. Uh, nedz arī sociāla demokrāte, bet eh, nu, pēc tam redzēsim. Eh, tāpēc jūs zināt, ka eh, jūsu izvirzīšana un arī apstiprināšana amatā tur ir nepieciešams gūt atbal sociāla demokrātu atbalstu. Tā tad ir jāmeklē kompromisi, ko vakardien izteica mūsu grupa. Uh, Un eh, jūsu mandātam būs sociālistu um, dimensija ar minimālo Eiropas eh, algas projektu, ar Eiropas um, bezdarba apdrošināšana, bērnu, jauniešu um, garantija. Un tāpat mēs novērtējam jūsu stratēģiju dzimumu vienlīdzības eh, jomām. Um, novēršot eh, algu plaisu, aizsargājot sievietes pret eh, vīriešu vardarbību un arī jūsu vēlme nodrošināt eh, vienlīdzību un līdzsvaru jūsu komandām. Fanderlejens kundze, ja jūs tiksiet ievēlēta, tad mēs strādēsim kopā, lai uh, nodrošinātu jūsu apņemšanos konkrētību ar direktīvām, regulām, ar instrumentiem un adekvātiem finanšu instrumentiem. Fonderlajens kundze, ja jūs eh, tiksit ievēlēta, tad ar lielu prieku strādāsim kopā ar jums pirmo komisijas priekšsēdētāju sievieti. Vēlu jums veiksmi. Eh, Prēgu un minūti. Kā Tainina kungam viena minūte. Es gribētu aicināt visus ievērot atvēlēto laiku. Paldies, priekšādātāji. Fonderlainas kundze. Jūsu programmā jūs esat norādījusi, ka klimata jautājumi ir viena no prioritātēm. Šajās debatēs cilvēki pieprasa konkrētu rīcību un risinājumus. Tieši tāpēc arī es vēlētos likt uzsvaru uz eh, klimata un meža saimniecības jautājumiem, tāpēc, ka tie ir cieši saistīti. Ir svarīgi, lai jūs nodrošinātu attiekšanos no oglekļa Eiropā, un tāpat arī mums vajadzētu virzīt uz priekšu klimata stratēģiju. Tāpat arī mums vajadzētu nodrošināt to, lai mēs varētu atteikties no fosilās degvielas ekonomikā ir jānodrošina, lai meži varētu turpināt piesaistīt oglekli, un tas mm, varētu tikt izdarīts ar ilgtspējīgu mežsaimniecības politiku, neierobežojot koksnes izmantošanu. Es gribētu zināt, kā jūs nodrošināsiet to, lai koksne tiktu uzskatīta par daļu no risinājuma, nevis par problēmu un cīņā pret klimata pārmaiņām. Kāds ir jūsu viedoklis šajos jautājumos? Lielas paldies! Tagad vārds Kolājas kungam vienu minūti. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšādātāji! Fonderlainas kundze pēdējās publiskajās eh, konsultācijās, kur eh, bija iesaistīti pilsoņu pārstāvji, eh, tika noliegts tas, ka vajadzētu pieņemt direktīvu par elektronisko komerciju. Uh, Ja ir runa par tiešsaistes satura piedāvātājiem un arī uh, obligātu satura filtrēšanu, tas radīja vislielākās problēmas autortiesību reformā. Uh, vairāk nekā 250 tūkstoši cilvēku Vācijā vien uh, protestēja pret šo jauno autortiesību direktīvas pārskatīšanu un bija pret šādu filtru ieviešanu. Vairāk nekā 5 miljoni parakstīja vienu no lielākajām iniciatīvām Eiropas Savienības vēsturē. Neskatoties uz to visu, jūsu darba kārtībā Eiropai šķiet jūs vēlaties uh, atvērt no jauna e-komercijas direktīvu, un es šeit jūs citēju, jūs vēlaties atjaunot atbildības un drošības noteikumus. Fonderlainas kundze, varbūt jūs vēlētos mums vairāk pastāstīt, ko jūs tieši domājat ar šo vārdu aktualizēt. Un tāpat arī mēs vēlamies, lai pakalpojumu sniedzēji tiktu aizsargāti, lai netiktu ieteikti obligāti filtri. Lielas paldies! Nākamais runātājs Beka kungs, viena minūte. Paldies, priekšādātāji! Ministres kundze! Eirozonai kopā ar Japānu ir viszemākā izaugsme un visaugstākie nodokļi attīstītajā pasaulē. Eiropas Savienības CO2 nodoklim ir vajadzīga vienprātība. Jūs, ministres kundze, iestājieties par um, vienprātību arī nodokļu jautājumos. Jūsu ministrija iztērēja miljārdus ārējiem ekspertiem, iesaistot arī konsultantu firmu McKinsey. Un uh, tas, uh, mm, piemēram, norāda uz to, ka viens uh, žurnālists raksta, ka McKinsey izmanto aizsardzības ministriju kā naudas uh, izmaksas automātu. Un uh, Šeit eh, konsultanti vienkārši iekasē naudu un nodokļu maksātāji maksā. Vēlētāji, vai tiešām mēs vēlamies eh, turpināt eh, šāda veida ekonomiku? Ja mēs Vācijas klimata un patvērumu politiku vēlamies šeit pārcelt uz Eiropu, mūsu pilsoņi noteikti to nevēlās. Honorevole Vondra, prego un minūto. Vondras kungs. Uh, thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Fonderlains kundze, uzklausot jūs iepriekšējo reizi runājot mūsu grupā, bija zināmas cerības manī, bet uh, iepazīstoties ar jūsu vakardienas vēstulēm un uzklausot jūsu šīs dienas runu, man jāteic, kas, kas viļos arvien vairāk. Uh, Un eh, jums ir eh, šī zaļā programma un progresīvā programma, un eh, jūs piekritāt vairāk kā 95% zaļo ehm, prasību. Un es domāju, ka tā vietā, lai piemērotos klimata pārmaiņām, jūs piekritāt šiem nerealistiskajiem mērķiem 2030. gadam un redzējumu par bezogļu. Mm, situāciju, un es nāku no Čehoslovākijas, un man tas atgādina tādu bezšķīru solījumu, un tas ir predabiski. Uh, Ehm, dažus gadus atpakaļ es atceros, ka Ķīnā visi brauca ar e, divriteni, kamēr Eiropā visi brauca ar mašīnām. Vai jūs ticat, ka 2030. gadā Eiropas dalījums būs tāds, ka daži miljardieri brauks ar e, šiem automatizētajiem transportlīdzekļiem un daži ar E, riteņiem, un Ķīnā savukārt visiem būs automašīna. Vai tāda ir jūsu vīzija par e, konkurēt spējīgu Eiropu, kas konkurē ar Ķīnu? Paldies, tagad vārds Šonam Kellijam, divas minūtes. Lielas paldies priekšsādātāji! Es vēlētos e, sveikt Fonderlajenas kundzi Es ceru, ka viņai veiksies labi pirms mm, kāda laiciņa. Mēs tagad arī redzam, ka jums ir lieliskas spējas, jūs esat ļoti talantīga sieviete, pārliecināta perspektīva, un jums ir viss nepieciešamais, lai ieņemtu komisijas vadītāja samatu, un es ceru, ka e, jūs sasniegsiet nepieciešamo balsu skaitu. Jūs pieminējāt vairākas e, svarīgas jomas Un viena, kas vissvarīgākā Eiropas vēlēšanās bija klimata pārmaiņas, un es eh, sveicu jūs praktisko pieeju šajā jomā. Viena lieta, ko es jums lūgtu, ir parūpēties par to, ka tad, kad mēs pāriem uz zemoglekļa ekonomiku, lai neviens netiktu atstātas novārtā, mums ir jānodrošina pārējais posms visiem. Īrijā, Vācijā, arī Itālijā eh, cilvēkiem un arī Polijas eh, ogļračiem, tāpat arī špicen kandidātu procedūru jau tika pieminēta, un um, citi jūs sauc par šīs sistēmas upuri vai ieguvēju, bet vai jūs piekristu tam, ka jūs varētu izveidot uh, darba grupu ar Eh, nominantiem no padomes un no parlamenta un komisijas, lai nāktu klajā ar priekšlikumu, kā šī sistēma turpmāk varētu darboties, un tādējādi jūs varētu glābt šo procesu. Es eh, priecājos arī par jūsu vārdiem Brexit sakarām. Jūsu konsekvence sniegtajās atbildēs ETP eh, grupai atkal parādījās šobrīd attiecībā uz backstop, uz izstāšanās vienošanos un arī elastību par termiņu pagarināšanu, ja nepieciešams. Es lūgtu turpmāk eh, arī izmantot atbalstu īrijai, turpmāk, jo mums bija šāds atbalsts no Mišela Barņē un Žankloda Junkera. Un visbeidzot, es vēlētos jums teikt, ka dzimumu līdztiesība ir jautājums, kurā jūs eh, lieliski pozicionējaties un varat eh, tiešām virzīt šīs lietas uz priekšu. Paldies! Boguslava, un minūtu. Librātska kungs, Barislav, viena minūte. Pāņi Vonderleja. Paldies, priekšsādātāji kungs. Fonderlainas kundze, eh, Polijas sociāldemokrāta vārdā es vēlētos eh, norādīt, ka jūs um, tiekat ļoti laipni uztvērta. Es uh, priecājos par to, ko jūs teicāt, un es uzskatu, ka mums tiešām vajadzētu iestāties par tiesiskumu šeit, nedrīkstētu pieļaut nekādus uh, kompromisus. Um, Vīde, um, tīrāki pārtikas produkti, tīrāks gaiss, un izmaksas šeit vajadzētu arī taisnīgi sadalīt. Mēs zinām, ka jūs esat runājusi arī par kohēzijas politikas stiprināšanu. minimālā alga. Arī šeit mums vajadzētu uzzināt visu dalībvalstu viedokli. Ja runa par ārlietu un aizsardzības politiku, tad mums īpaši vajadzētu domāt par austrumu valstīm, arī par Ukrainu un Krieviju. Vēl gribēju pieminēt, ka mums vajadzētu nodrošināt geogrāfisko līdzsvaru amatu sadalījumā Eiropā. Vācija, eh, Francija, Itālija, tās ir pirmais līmenis, eh, Nīderlanda, Spānija ir otrajā līmenī, un pēc tam Centrāla Eiropa un Austruma Eiropa tiek eh, pilnībā aizmirsta. Kurā gadījumā es vēlu jums visu to labāko. Kučuka kungam vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji Fonderlainas kundze. Eiropas Savienībai nepieciešamas pārmaiņas Tā ir eh, ziņa, vēsts, ko mums nosūtīja pilsoņi. Ir eh, praktiski skaidrs, ka viņiem Eiropas Savienība ir svarīga, bet eh, viņi vēlas efektīvākas reformas, lai Eiropa būtu viņiem tuvāka. Labāka integrācija ir ārkārtīgi būtiska. Bet tas nedrīkst notikt uz paplašināšanās rēķina. Rietumbalkānu valstu integrēšanās ir ļoti svarīga. Tās ir drošības jautājums, tā ir drošības zona, bet nav daļa no Eiropas Savienības. Un šodien mēs piedzīvojam ne tikai divu ātrumu Eiropu, bet tādu Eiropu, kurā pārtikas, transporta un citu citi standarti atšķirās. Daži ir Schengen zonā, citiem ir jāiziet pārbaudes. Ko jūs darīsiet šajā jomā? Mm, mm, komisārs daudz darīja, solīja, bet maz darīja. Ir ļoti svarīgi noslēgt sarunas par daudz gadu finanšu schēmu, tā lai to varētu piemērot no 2021. gada sākuma. Kubīļus kungs, divas minūtes. Madam Fonderlain, coming from small. Fonderlains kundze, es nāku no mazas valstis, atbalstu jūsu kandidatūru. Mm, paldies jums, pateicoties jums, Vācijas Um, valdībai, NATO mums ir karavīri Lietuvā, un es jūtos krietni drošāk, un esmu pilnīgi droši, ka jūs būsiet ļoti piesardzīga uh, vadītāja. Eiropas Savienībai vajadzīgi līderi, un mums Eiropas Savienība nav tikai kopīgais uh, tirgus, ekonomikas, sociālās labklājības avots, mūsu kopīgais instruments, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām. Uh, Šie ieguvumi, kurus jūs mums sniedzat, kļūst arvien svarīgāki, kad nacionālā līmenī mēs sākam saskarties ar lielākiem pārbaudījumiem, kad ekonomiskā stagnācija notiek. Bet bez šiem ieguvumiem Eiropa mums nodrošina ģeopolitisko drošību un stabilitāti. Eiropas Savienība ir ļoti spēcīgs un uh, unik, vien, unikāls um, instruments, lai nodrošinātu stabilitāti, ekonomisko izaugsmu un tiesiskumu. Uh, Un šis instruments ir ēs paplašināšanās politika. Mēs Lietuvā esam vislabākais piemērs tam, cik spēcīgs ir šis instruments. Kad piedzīvojām 90. gadu sākumā Eiropas solidaritāti, es vēlētos izmantot šo uh, iespēju mm, aicināt jūs veidot ambiciozu paplašināšanās politiku vispirms Rietumbalkānos, pēc tam arī Austrumu partnerības valstīm Ukraina, Gruzija, Moldova būtu jāiekļauj. Tā tad ir jābūt solidāriem. Mēs esam pelnījuši drošu un miermīlīgu mm, kaimiņu attiecību atmosfēru. Uh, Un eh, te ir ļoti labi piemēri tām, kā šie asistences instrumenti rada pozitīvas pārmaiņas. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka Eiropas Savienība jūsu vadībā Fonderlajens kundze var gūt eh, konkrētus rezultātus tik ambiciozai programmai. Paldies, Dāns Nikas kungs. Paldies eh, priekšsēdētāji kungs, Fonderlajens kundze, Es novērtēju jūsu progresīvo un proeiropeisko nostāju. Tāpat arī nostāju, kas tika pausta mums nosūtītajā vēstulē. Esmu Rumānijas delegācijas vadītājs sociāla demokrātos un es balsošu par jums. Es balsošu par cerību. Uh, cīņā pret diskrimināciju, kāda notiek pret centrālo un austrumu Eiropu. Jūs cīnījāties, lai nebūtu dubultas standarti. Šengenas eh, zonā ir eh, Eiropas pilsoņi, no vienas puses un rumāņi no otras puses, kuriem nav tādas pašas tiesības. Un es ceru, ka jūs varēsiet cīnīties pret šāda veida dubultstandartiem. No tā būtu jāizvairās arī lauksaimniecības jomā. Jūs zināt, ka uh, Austrum Eiropas lauksaimnieki saņem uz pusi mazāk kā Rietum Eiropas lauksaimnieki. Uh, Jūs sakāt, ka vajag um, vienlīdzības gāru Eiropā. Es ceru, ka jūs paredzēsit uh, atbilstīgus līdzekļus arī enerģētikas pārejas uh, reģionos. Tur ir simtiem tūkstošiem ģimeņu, māšu, kas uh, skars un saskarsies ar enerģētisko pāreju. Nepieciešams atbilstīgs tam finansējums. Un vēlu jums tiešām panākumus, paēta kungs. Uh, Cienītā Fonderlajens kundze, godātie kolēģi, Eiropā ir nepieciešama spēcīgāka, vienotāka drošības un aizsardzības politika. Ja nav eh, kopīgas drošības aizsardzības politikas, tad tas eh, um, padara pārējos lēmumus bezjēdzīgus, un te ir tās jautājums, kur Eiropas komisijai ir jāiesaistās. Uh, Es ceru, ka Eiropas komisiju vadīs eh, priekšsēdētāja, kas ir pieredzējusi drošības un aizsardzības jomā un kurai ir laba izpratne par problēmām, kas būtu labojamas. Eh, tāpat arī sadarbībā ar NATO. Ursula Fonderlajena ir devusi savu ieguldījumu, lai pastiprinātu Eiropas aizsardzības spējas un arī eh, darbojoties austrumu daļā un pastiprinot to. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka viņa kļūtu par pirmo sievieti, kas būtu komisijas vadībām. Es atbalstīšu Fonderlajens kundzi šodien viņas pieredzes dēļ, drošības un aizsardzības jomā, un tāpēc, ka viņai ir izpratne un vīzija par to, kas nepieciešams, lai Eiropu padarītu spēcīgāku. Paldies! Tagad eh, Metsolas kundze pusotra minūte. Paldies! Berlīnas mūris tika nojaukts vēl pirms tas tika uzcelts, ja vien tas parādīja arī Eiropas situāciju, un te nu tas ir. Eiropā ir cerība, ne tik daudz cilvēki un ne tik daudz birokrātī, tā ir taisnīgums. Mūsu projekts ir iedvesmojis cilvēkus uh, neraugoties uz paudzēm, kontinentiem, bet ir jāturpina darbs. Mēs neesam bez trūkumiem, mūsu sociāla ekonomika, atvērtā pieeja tirgum ir pavērusi iespējas izrauties no nabadzības, bet joprojām esam tālu no visiem mērķiem. Es vēlos, lai mana eh, bērnu paudze redzētu Eiropu ar pozitīvām acīm, kā tas bija man, un tāpēc mēs nevaram klusēt, kad fundamentālās brīvības tiek apdraudētas. Mēs nevaram pieļaut to, ka tāda žurnālists kā Dafne Eh, Galicija tiek iebiedāti un nogalināti. Mums ir jāaizsargā mēdī. Mums nekad eh, nav jāpieļauj to, ka Eiropas pilsonība tiek pārdot kā prece. Mēs nevaram pieļaut to, ka eh, vairāk ir plastmasas nekā zīvju jūrā jaunajai paaudzēji. Un mums ir jāatrod drosmīgs risinājums klimata problēmām, jo pretējā gadījumā mēs nekad to neatradīsim. Tāpat arī migrācijas jautājumi kļūst par eksistenciāliem jautājumiem jautājumiem, kas tiek apspriesti īstermiņā, mums labā vajadzīga labāka robežu pārvaldība. Mums jābūt eh, taisnīgiem ar tiem, kam nepieciešams, un stingriem ar tiem, eh, ar kuriem jābūt stingriem. Mūsu Eiropa ir balstīta uz pārliecību par mūsu vērtībām, uz tiesiskumu un mūsu brīvībām. Bez tā nekas cits nevar būt. Un, uh, Fonder eh, Lajens kundze, es atbalstu jūsu apliecinošos paziņojumus un varat reiķināties ar mums kā konstruktīviem partneriem, veidojot mūsu kopīgo Eiropas ceļu. Laru Turu eh, kungs. Madame van der Leyen, vous fixez un cap très ambitieux pour l'Europe. Vanderlains, kungs, jūs nosakāt ļoti uh, ambiciozu mērķi samazināt uh, divkārši CO2 līdz 2030. gadam. Jums ir taisnība, tas ir dzīvības nāves jautājums, bet, lai jūs varētu klimata jomā, galvenais jautājums, kas ir jāatrisina, ir nauda. Jā, ir uh, nepieciešams investīcija fonds, bet ir jāiet vēl tālāk ir jāpēredz 100 miljardu eiro klimata budžets katru gadu, lai finansētu patiešām maršo plānu Āfrikai, lai finansētu pētniecības programmu, lai palīdzētu visām ģimenēm un MVU Eiropā, lai varētu finansēt pārēju. Kā atrast 100 miljārdus katru gadu, ja mēs neuzliksim vien papildus nodokļus cilvēkiem? Ir ļoti svarīgi cīnīties pret fiskālo dēmpingu Eiropā. Kad es biju maz, tad. Uh, 40% bija uh, ienākuma nodoklis uzņēmuma nodoklis. Tagad ir 20%, kamēr 20% um, tie ir noteikti, kamēr dividends pieaug. Un uh, ASV kopš uzvelta laika uh, līdz pat Trumpa laikam šis nodoklis vidēji ir 38%. Tātad, cīnoties par klimatu pārmaiņām, man ir vienkārši jautājums, vai nākamajā daudzgadu finanšu schēmā mēs varam paredzēt papildus 100 miljārdus gadā, vai mēs varam prasīt arī akcionāriem vairāk maksāt, neskarot mazos uzņēmējs, neskarot amatniekus ar 5% vien mēs jau varam rast šos 100 miljardus vai 5% ir par daudz, lai izglābtu klīmātu. Paldies, un tagad o, Vautmans kundze. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs, gudētā uh, priekšsēdētājs kandidāts kundze, godīgi sakot, šodien jūs paveicāt izcilu darbu. Uh, Ļoti daudz no mums bija kritiski, protams, noskaņoti, arī es biju to virs, vidū, bet es dzirdēju tiešām aizrautīgi eh, sievieti ar skatījumu eh, par Eiropas nākotni, kas grib strādāt ar Eiropas parlamentu un grib mums dot iniciatīvas tiesības. Protams, Vanderlainas kundze ir ļoti svarīgi tas, ka esat sievieti un ka jūs runājat par dzimumu līdztiesību, ka jūs to gribat nodrošināt Eiropas komisijā un apkarot arī. Jo, um, ehm, vardarbību pret sievietēm, ja mums te vienmēr, vienmēr priekšā ir uh, vīri uzvalkos, esam pieraduši jau pie tā, bet uh, vai esat pārliecinājis mūs ar savu migrācijas politiku Eiropas aizsardzības savienība? Es nedzirdēju vārdu Eiropas armija, varbūt tas parādīsies kaut kad vēlāk, Vanderlainas kundze. Es ceru, ka. Kā jums viss izdosies, ka izvedīsiet Eiropu cauri uh, visiem šiem šķēršļiem, un mēs būsim lieli un spēcīgi, lai vēl jums to visu labāko. Un tagad Mūras Sena kungs lūdzu pusotru minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, Kandidāts kundze ļoti daudz ir jau pateikts trīs lietas no manas puses. Sonderlains kundze grib jūs apsveikt par to, ka nosakāt pareizo līdzsvaru klimata izmaiņām, enerģetikas politiku un vidas aizsardzību. Mums ir jādara vairāk šai jomā, mums ir jāuzlabo enerģijas efektivitāte, mums ir jāsamazina CO2 emisijas un mums tas ir jādara atbildīgā veidā arī, jo. Uh, mērot ekonomisko sociālo ietekmi, kāda varētu būt šiem pasākumiem. Mums ir jāatbalsta cilvēku un reģionu, kas visvairāk no tās skārs. Mums ir jāstiprina ekonomika un konkurēt spēja mūsu ekonomikā. Jūs piedāvājat ambiciozu un realistisku pieeju. Es domāju, ka tā ir pareizi. Uh, izvēlto atbalstu. Otrakārt, jūs piedāvājat arī konverģences instrumentu eirozonai. Tas ir ļoti svarīgi. Jā, bet mans lūgums jums būtu atvērt šo instrumentu arī valstīm, kas vēl nav eirozonā, bet kas ir gatavs triestāties, lai šīs valstis, kas gatavojas iestāties eirozonā, arī sniegt savu devumu šim instrumentam. Uh, arī to izmantot, piedalīties lēmumu pieņemšanā. Tas arī atļaus šīm valstīm iestāties Eirozonā, tas stiprinās Eiropas ekonomiku, tas arī palielinās vienotību visā Eiropas Savienībā. Treškārt, kā Rumāņu deputāts Eiropas parlamentā, man ir viens vārds jums sakāms Schengena. Bulgārija, Rumānija ir jau ievēros visus nosacījumus, lai kopš 2011. gada jau varētu iestāties Schengenas zonā. Esam to prasījuši vairāk kārt Eiropas parlamentā. Lūdzu, uh, Um, atbalstat šeit parlamentu un izmantojiet savā rīcībā rīkus, lai Rumānija, Bulgārija varētu iestāties Schengenas uh, eh, zonā. Tas ir viens jautājums, kas Rumānijas, Bulgārijas pilsoņiem ir vissvarīgākais. Visvairāk to gaida no Eiropas Savienības, un tad viņi negrib jūsos vilties un kolēģi. Mēs esam ļoti daudzveidīgs parlaments, esam dažādi, mēs neesam vienādi, bet tas, ko es šodien dzirdēju no kandidātas kundzes, viņas runājas, domāju, ka visas mūsu dažādās nostājas ir ņemtas vērā, un tādēļ viņa ir pelnījusi Eiropas parlamentu atbalstu šodien. Paldies, un tagad uh, Dzuriņo kungs lūdzu Karlu uz minūti. Godētā Vanderlainins kundze. Eiropas parlaments tieši pārstāv pilsoņus. Un uh, Mūsu pilsoņi grib progresīvu darba kārtību Eiropas nākotnē, kad jūs piedalījāties arī S&D grupā ar viedokļu apmaiņā, tad nu, man bija šaubas par jūsu apņemšanos un vai tas bija atbilstīgi tām, ko mēs Portugāļu delegācija esam solījuši saviem uh, vēlētājiem, taču jūsu rakstiskās atbildes uz mūsu jautājumiem un arī jūsu uzruna šodien bija pārliecinošāka. Esam gatavi iet tālāk. Tagad ir jārunā konkrēti. Un tagad par konkrētumu, kā reiz trīs jautājumi. Kādu atbalstu varam sagaidīt no jums? aizstāvot un iestājoties par ambiciozu daudzgadu finanšu schēmu, kas būtu par konverģenci, par kohēziju, kas arī sniegtu atbildes uz uh, teritoriju integritāti, kādas arī stimulus sniegsiet jūs, lai reformētu eirozonu, lai izveidot robustu Eiropas budžetu, kas mums uh, aizstāvētu pret nākotnes, aizsargātu pret nākotnes sistemātiskām krīzēm. Tālāk par specifiskajām politikām, kur pilsoņi tiks iesaistīti Eiropas projektu izveidē. Šis brīnišķīgais Eiropas projekts Vanderlainas kundze ir laiks rīkoties. Paldies! Tagad lūdzu Inteveldes kundze Sofija vienu minūti. Liels paldies priekšsēdētāji, gudētāji Vanderlainas. Lējens kundze, esmu pārliecināta par jūsu kvalitātēm. Esmu šeit zāles vidū in the middle. I'm the red dot in the middle. Jā, sarkans punkts pašā vidū. Your... Esmu pārliecināta par jūsu mm, kvalitātēm, bet jautājums, vai jūs esat ne tikai īstais cilvēks, bet īstais cilvēks šim darbam, un par to es neesmu vēl pārliecināta. Pirmkārt, jūsu priekšlikums um, likumvairs mehānismam, manuprāt, nav pietiekams, tas ir vājs ļoti arī šaurs aptvērumā. Uh, Un patiesībā tas ir Timermaņa kunga priekšlikums. Eh, Viņam ar to vajadzēja nākt klajā šundēļ, un man bija arī iespēja ieskatīties tajā. Tad uh, es gribētu dzirdēt, kā jūs apkarosiet rasismu un ksenofobiju. Tā ir liela problēma Eiropas Savienībā šodien. Treškārt nē, nu, tik daudz neesmu satraukta par pareizajām politikām, jo es varu atbalstīt jūs izteiktos priekšlikumus īstenošanu, kā īstenot šīs politikas, jo Eiropas, kom, Eiropas Savienībā mēs brīnišķīgi uzrakstām noteikumus, bet mēs tos neīstenojam. Es runāju par dīzelgeitu, par datu aizsardzības skandāliem Facebook. Uh, gadījumā naudas atmazgāšana, pamatiesības, tiesu vara Ungārijā politikā un, tā, un Polijā un tam līdzīgi. Uh, Un tad nu, komisija te ir bijusi ļoti kautrīga. Galvenais jautājums no manas puses - jūs esat dalību valstu kandidāte arī nu, procedūras dēļ, kas bija jāievēro. Vai tāpat kā iepriekšējās komisijas, jūs būsiet tikai šo dalību valstu klēpju sunīts, vai arī būsiet tomēr pitbulls, kādu es gribētu jūs redzēt? Paldies! Un tagad lūdzu Ed Stādler kundze. Paldies, priekšādātāji! komisijas priekšādātās kandidātas kundze. Kolēģi, šodien mēs piedzīvojam vēsturisku brīdī, tāpēc, ka šeit mēs ieliekam pamatus nākamajiem pieciem gadiem. Šīs laiks ir ļoti satraucošs, un dalība vēlēšanās mums ir parādījusi, ka pilsoņiem eh, ir arvien vairāk intereses par Eiropas Savienību, bet viņi no mums, protams, gaida arī risinājumus. Viņi gaida no mums eh, garantijas labklājībai un drošībai. Viņi vēlas tādu Eiropu, kas sargā, un Austrijas prezidentūra to tieši izvēlējās par savu moto. Eiropas tautas partija ir spēcīgākā vāra Eiropā, un mēs vēlamies piedalīties šajos procesos. Protams, ka nominācijas procesu var pamatoti kritizēt, un mēs rādzam arī, ka tas varētu likt mums zaudēt pilsoņu uzticēšanos. Bet, protams, mums ir jādomā par nominētajām personām, un šeit mums vajadzētu ātri atkal mēģināt atjaunot pilsoņu uzticēšanos. Mums ir jāskatās nākotnē. Mums ir vajadzīga tāda Eiropas Savienība, kas spētu rīkoties, un šeit ir jāvēršas arī pret deficītiem. Mums ir vajadzētu atcerēties arī piekrīt to, ka špiceņu kandidātu sistēmu vajadzētu nākotnē padarīt daudz spēcīgāku. Galu galā pilsoņiem ir jāparāda, ka lēmumi šeit Eiropas Savienībā tiek pieņemti cauredzami. Mums ir vajadzīga jauna vīzija Eiropai, bet mums ir vajadzīgas arī personības, kas būtu gatavas uzņemties atbildību, kas būtu gatavas aktīvi rīkoties un savus lēmumus arī īstenot praksē. Mums ir vajadzīgi tādi cilvēki komisijas vadībā, kas ir uh, spēcīgi un varētu rīkoties. Es zinu, ka kolēģi eh, šodien varēja par to pārliecināties. Tieši tāpēc mēs jūs pilnībā atbalstām, un es uzskatu, ka jūs esat izvēlējušies izvēlēsies arī vissvarīgākos tematus, kas iespējams agrāk tika mazliet piemirsti. Mēs vēlamies, lai eh, jūs varētu turpināt pie tiem strādāt, un mēs jūs atbalstīsim. Paldies, eh, tagad eh, šī īdera kungs. Lūdzu, ievērojiet jums atvēlēto laiku. Dankeschön. Paldies. Priekšādātā kungs, godājumā Fonderlainas kundze. Kaut arī es izturējos kritiski pret jūsu nominēšanu, man ir jāatzīst, ka šodien jūs nācāt klajā ar ļoti labu uzstāšanos un runājāt par visiem svarīgākajiem tematiem. Bet Eiropā ir bijušas jau ļoti daudzas skaistas runas, bet šeit ir runa par tādu konkrētu projektu. Mums ir vajadzīgs nodokļu taisnīgums Eiropā, un mums ir jānodrošina arī šeit tiesiskuma ievērošana. Mums ir tāpat arī jādomā par klimata aizsardzību un arī par to, lai sociālais pīlārs kļūtu par realitāti. Tieši šeit parādās problēma, proti ieviešana praksē. Tā bieži vien izgāžas, un šeit ir vainojums dalību valstis. Galvenokārt tās ir galība valstīs ar konservatīvu vadību, vai tur, kur pie varas ir Eiropas Tautas partija. Es uzskatu, ka šī ieviešana praksē ir pats svarīgākais, kas Eiropā ir vajadzīgs. Un, ja runa par pamatiesībām un tiesiskumu, tad man ir jo īpaši svarīgi, lai mēs ne tikai runātu, bet lai jūs, kā komisijas priekšādātāja, nodrošinātu, ka Eiropu uh, uz ceļiem nenospiestu Orbani un Salvīnī. Paldies, uh, tagad nākamais runātājs Gērens kungs. Paldies, priekšādātāji! Fonderlainas kundzei, kad es redzu šos izaicinājumus, kas mums ir priekšā, es esmu izmisis, un kad es skatos uz uh, to, kas ir Eiropas Savienības rīcībā, tad man ir mierinājums. Mēs redzam, ka um, Obama vairs nav pie varas, un liberālajā pasaulē vairs nav vadības. Uh, Mums, protams, ir jāieņem šeit vieta. Kas varētu ieņemt šo brīvo vietu? Protams, ka tā būs Eiropa. Mums vajadzēs izmantot visus atbildīgos spēkus vispirms Eiropas Savienībā, un tad mēs varētu arī pārvarēt šīs plaisas starp ziemeļiem un dienvidiem un austrumiem un rietumiem. Protams, mums priekšā stājas tādi milzīgi visas planētas izaicinājumi, sākot ar klimatu. Šeit mums ir jādomā arī par lielajiem spēlētājiem - Ķīnu un Indiju. Uh, Pretējā gadījumā mēs nevarēsim nodrošināt atbilstošu CO2 politiku. Tātad mums ir jāuzdrīkstat. Jāuzdrīkstas. Ja jūs tiksiet ievēlēta, ko es jums, mm, protams, novēlu, tad neviens jums neteiks paldies. Ja jūs neievēlēs, ko es, protams, nevēlos, tad uh, mūs visus šeit nosūtīs uh, pie vēlna. Mūsu atbildība ir milzīga. Uzņemsimies to! Paldies! Nākamais runātājs Meidels kundze. Komisijas priekšādātājs kundze. Mums ir jānodrošina, lai Eiropa sasniegtu ikvienu Eiropieti. Eiropa nav tikai Brisele vai Strasbūra. Eiropa ir ik viens no mums. Eiropai nedrīkstētu būt kaut kam vairāk vieniem un kaut kam mazāk citiem. Mums ir jānodrošina, lai Eiropa sasniedz ikvienu ciematu, pilsētu, zānu, meiteni, ikvienu pilsoni, un tas ir jāizdara ar labi pārdomātu DFS un citām iniciatīvām. Nevienam Eiropietim nevajadzētu atstāt savu reģionu ekonomiskiem iemeslu dēļ. Likumi ir jāpiemēro visiem, un ja valstis tādas kā Bulgārija izpilda Schengens kritērijus, tad Bulgārija ir jākļūst par Schengen zonas valsti. Vai jūs eh, sadarbosieties ar dalību valstīm padomē, kas uzskata, ka ir sarežģīti atzīt, ka šis kritērijs ir izpildīts? Ja runa par eirozonu, tad nevajadzētu uzskatīt, ka tas ir tikai klubiņš dažiem. Ja valstis izpilda kritērijus, vai jūs uzskatāt, ka eirozona varētu paplašināt nākamajos piecos gados? Tāpat arī ik viens uzņēmums, ik viens uzņēmējs uh, saskaras ar problēmām, uh, piesaistot uh, sagatavotus un prasmīgus profesionāļus. Varbūt mums ir vajadzīga izšķirošāka rīcība mūsu cilvēku prasmju uzlabošanā. Tāpat arī mums ir jānodrošina ieviešana praksē, un es esmu gatava iet kopā ar jums, lai nodrošinātu stabilu enerģētikas tirgu. Tāpat arī mums vajadzīga moderna rūpniecība, kas eh, iestājas par jaunām tehnoloģijām un novatoriskumu, tā lai mūsu kontinents kļūtu vēl konkurētspējīgāks. Paldies! Tagad eh, šāda Mozes kundzei viena minūte. Priekšādātāji! Paldies, Fanderlainas kundze, par jūsu runu. Paldies arī, ka ieklausījāties sociāldemokrātu prasībās. Klimata politika, CO2 samazināšana 50% līdz 2030. gadam. Ja mēs vēlamies sasniegt šo konkrēto mērķi, mums, protams, ir jānodrošina, lai mēs kā dalībvalstis rīkotos. Ziemeļvalstīs mums ir trīs sociāldemokrātu valdības. Mēs esam gatavas virzīties uz priekšu. Dānijā mums ir jauna valdība, un mēs īsnībā runājam par 17% samazinām līdz 2030. gadam. Tātad mēs patiešām skrienam uz priekšu. Es ceru, ka mums izdosies eh, to visu arī pabeigt. Mums ir jāaizliec eh, dīzeļa automašīnas. Tas būtu tāds ļoti nozīmīgs solis. Mums ir tātad jābūt efektīviem un ambicioziem attiecībā uz mūsu politiku. Eiropas Savienība sākās kā ogļu un tāraudu kopiena. Es eh, ceru, Fonderlainas kundze, ka jūs uh, vadīsiet eh, tādu Eiropas Savienību, kas kļūs par klimata savienību, un ja jūs to darīsiet, tad es jūs atbalstīšu. Nākamā runātāja Gamons kundze. Fonderlainas kundze. Es patiešām ceru, ka jums tas izdosies. Es šodien varbūt neesmu pārliecināta, bet es eh, ceru, ka es būšu pārliecināta līdz jūsu mandāta beigām. Uh, Tātad mums ir jādomā par Eiropas standartiem šajā digitālajā laikmetā, un mums ir jāatbalsta mūsu cilvēki, un mums ir vajadzīgs tāds viszemākais kopsaucējs. Mums tāpat arī jāpārsteidz cilvēki ar savām ambīcijām. Mums ir arī jāsasniedz šis vislielākais kopējais mērķis un vīzija, kas mums ir. Es piekrītu daudziem no jūsu minētajiem punktiem, bet mēs, protams, saprotam, ka vislielākais izaicinājums nav nedz šeit, nedz arī komisijā. Visticamāk, tas ir tieši padomē. Padome ir viena no institūcijām, kas pēc šīs vienošanās ir kļūsi stiprāka. Mani tas uztrauc. Mani uztrauc tas, ka mēs neesam gatavi runāt par tematiem, kas ir svarīgi, lai mēs varētu reformēt Eiropas Savienību. Es uzskatu, ka mums tas ir jāmaina. Šis balsojums maijā to pierādīja. Cilvēki vēlas reformēt Eiropas Savienību, lai tā darbotos labāk. Mums ir jānodrošina, lai pilsoņu labā šī savienība darbotos labāk. Eiropas Savienība ir jāreformē. Pretējā gadījumā visas šīs svarīgās vīzijas, ko jūs šodien izklāstījāt, netiks īstenotas. Mums vienkārši tam nepietiks laika. Paldies, eh, tagad Korbeta kungam viena minūte. Paldies! Es vēlos norādīt, ka šie komentāri eh, par demokrātiju, kas izskanēja no tukšajiem soliem zāles aizmugurē, liek man teikt, ka jūs, eh, Fonderlēnas kundze, ieņemsiet amatu tikai tad, ja jūs apstiprinās vairākums parlamentā, bet eh, nākamnedēļ Lielbritānijā pie varas būs jauns eh, premjers, kuram nebūs vajadzīgs balsojums parlamentā. Tas ir tāds eh, šokējošs kontrasts. Ja jūs iegūsiet vairākumu, tad jūs gribēsiet, lai parlaments atsakās no viena no svarīgākajiem principiem, no špicēn kandidātu procedūras. Tas nozīmē, ka jums vajadzēs piekāpties, jums būs arī jānāk uz priekšu ar dažādiem kompromisiem. Tas, kas uh, tika minēts attiecībā uz politiku un uz likumdošanas priekšlikumiem, ir ļoti svarīgi. Vēlos arī teikt, ka jūsu komentāri par Brexitu ir ļoti svarīgi. Jūs akceptējat to, ka ir vajadzīgs pagarinājums, ja tam ir uh, labs arguments. Un es uzskatu, ka šāds arguments ir. Uh, Briti maina savu viedokli par Brexitu. Lielākā daļa no cilvēkiem ir pret Brexitu. To pierāda viedokļu aptaujas. Mēs redzam, ka arī opozīcijā Lielbritānijas parlamentā vēlas referendumu. Lūdzu, atstājiet šīs durvis atvērtas. Paldies! Tagad uh, pēdējais runātājs Markes. Thank you, Mr. President. Paldies, ārpriekšādātāji! Fonderlainas kundze, jūsu apņemšanās gan motvārdos, gan arī rakstveidā par konkurētspēju, par solidārāku Eiropu parāda, ka jūs esat ieskatījusies mūsu programmā. Eiropai ir vajadzīga steidzama rīcība. Tieši tāpēc ir ļoti labi, ka jūs nekavējāties un vēlējāties darīt to, ko cilvēki no jums gaida, tātad skaidri sasniegumi. Mēs vēlamies arī redzēt jūsu spēju nodrošināt kompromisus, lai pārvarētu bloķēšanu padomē par eh, karbonizāciju, par eirozonas reformu, par uh, sociālo pīlāru. Šeit nedrīkst būt nekāda kavēšanās. Mums ir ļoti daudz dažādu izaicinājumu, un proti Mums ir jāpieņem arī adekvāts budžets Eiropai. Mēs sagaidām no jums ļoti daudz. Eiropas parlaments, protams, pildīs savus pienākumus. Eiropas Savienības pilsoņi no mums to sagaida. Tas nozīmē, ka jūsu solījumi, šodien izteiktie solījumi, ir svinīgi. Eiropieši gaida, lai šajos nākamajos piecos gados Eiropas projekts tiktu atjaunots pēc eh, pieciem kavēšanās un krīzes gadiem. Veidosim mūsu sapņu Eiropu. Liels paldies! Tagad došu vārdu Fonderlainas kundzei, eh, lai viņa atbildētu uz deputātu izteiktajiem komentāriem. Lūdzu, jums vārds. On... Priekšādātā kungs, godāmie deputāti! Liels paldies par šīm dzīvīgajām diskusijām. Tās bija konstruktīvas, tās bija pretrunīgas, un ja ir vajadzīgs vēl kāds pierādījums tam, ka demokrātija Eiropā ir dzīva un nekas to neiedragās, tad jūs šo pierādījumu mums šodien sniedzāt. Uzskatu, ka jau vairāk kārt ir pieminēts, ka mums ir bijušas tikai divas nedēļas, lai iepazītos. Es esmu šeit, un man ir ārkārtīgi liels gods par to, ka man ir bijusi iespēja prezentēt jums savu programmu. Protams, mēs zinām, ka runa ir tikai runa, tā ir ierobežota, bet es domāju, ka šodien jūsu birojos jūs jau ir sasniegušas manas vadlīnijas. Tās ir vadlīnijas, kas ir sagatavotas rakstveidā, kur ir runa par klimata neitrālu Eiropu 2050. gadā, par sociālu un konkurētspējīgāku Eiropu, par Eiropu, kas pilnībā izmanto savu potenciālu, par Eiropu, kas iestājas par demokrātiju, par spēcīgu Eiropu, kas aizstāv Eiropas dzīvesveidu. Tad, kad es jūsos klausījos, es dzirdēju dažādus argumentus par to, ka pastāv šī vīzija par eh, centrālu un austrumu Eiropu un par rietumu Eiropu, šī vīzija mums ir jāpārvar. Es domāju, ka Mēs visi esam pieredzējuši, ka Centrāla un Austruma Eiropas valstis ir sasniegušas ļoti daudz, lai pievienotos Eiropas Savienībai un Eirozonai, kā arī Schengenas zonai. Uzskatu, ka, ja ir izpildīti kritēriji, tas ir arī jātāgo. Vēl ar vienu, protams, pastāv zināma šķelšanās starp ziemeļiem un dienvidiem. Esmu detalizēti izklāstījusi, kā, manuprāt, mēs to varētu pārvarēt, kā mēs varētu atrast pareizo līdzsvaru starp atbildīgumu un elastīgumu starp investīcijām un izaugsmi, kas ir vajadzīgas, un es uzskatu, ka mēs varētu sadarboties. Es vēlos sadarboties daudz ciešāk ar Eiropas parlamentu. Tieši tāpēc es atbalstu iniciatīvas tiesības. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums ir jāatrod saprātīgs veids, kā nostabilizēt špicēnu kandidātu sistēmu. Esmu pārliecināta, ka man tas izdosies. Es vēlos veidot uzticēšanos un partnerību starp Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu. Esmu jūsu dabiskā sabiedrotāja, tā varētu teikt. Un pašās beigās, pirms balsojuma, kas ir paredzēts šovakar, es vēlētos beigt ar mm, grieķu valstvīra citātu. Viņš bija viens no demokrātijas iedibinātājiem, un, manuprāt, tas ir lielisks moto mūsu kopējiem darbām. Proti, laimes noslēpums ir brīvība un brīvības noslēpums ir drosme. Es ceru, ka mēs varēsim būt drosmīgi kopā un iedzīvināt drosmi Eiropas Savienībā. Paldies! Grazie, grazie la... Paldies! Pateicos Vanderlainas kundzei, tādējādi noslēdzam diskusijas. Jūs zināt, kā balsošana paredzēta pulkstens 18. un līdz uh, pulkstens 15. Eh, mēs pārtraucam plenārsēdi. Paldies!